Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the... Labdien, dāmas un kungi. Sirsnīgi jūs sveicu ITRE komitejas sanāksmē un sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Darba kārtība ir pieejama jūsu dokumentu mapēs. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta bez izmaiņām. Tāpat man ir jāpaziņo, ka ir pieejamas visas valodas tulkojumā, izņemot rumāņu valodu. Un 2. septembra Prot, sanāksmes protokols ir iekļauts deputātu dokumentu mapēs. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir apstiprināts. Paldies! Pirmais darba kārtības punkts ir vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā savienībā. Referente ir Pilāra Delkasteļo Vera. Debates ir paredzētas uz 40 minūtēm. Tas nozīmē, ka Atzinu sagatavotājai dosim 5 minūtes, ANU referentiem būs 4 minūtes, pārējie deputāti varēs izteikties 2 minūtes ilgi, un komisijas pārstāvim dosim 3 minūtes. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Tagad dodu vārdu Pilārai Del Castillo. Paldies, priekšādātāji! Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. par eh, likumdošanas dokumentiem, par eh, vienādi augstā līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Eiropas Savienībā. Kā referente, kas strādā pie šī dokumenta, tātad es gatavoju mūsu komitejas atzinumu, esmu nākusi klajā ar savu priekšlikumu un tas būtu jānosūta tūkošanai 16. oktobrī, proti parīt. Tad, kad uh, tulkojumi būs pabeigti, tikšos ar ēnu referentiem. Un šī sanāksme varēs notikt tikai novembra sākumā, laika grafika dēļ, bet uh, precīzi datumu es jums paziņošu pēc iespējas drīzāk. Tātad šeit ir runa par priekšlikumu, kas ir atbilde uz komisijas 2010. gadā izvirzīto jautājumu savā ziņojumā par digitālo darba kārtību Eiropai. Domāju, ka šis uh, priekšlikums ir patiešām vajadzīgs. Ja mēs vēlamies izmantot uh, visas iespējas, ko mums piedāvā digitālā sabiedrība, uh, Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz tādiem jautājumiem kā tīklu drošība. Jauni izaicinājumi šajā jomā parādās katru brīdi. Tāpēc mums ir jāsadarbojas, lai drošība būtu augstā līmenī. Un tieši par to arī es runāju savā priekšlikumā. Domāju, ka parlamentam vajadzētu izmantot šo iespēju un vajadzētu darīt visu, kas ir tā spēkos. Līdz šī sasaukuma beigām ir atlicis pavisam maz laika, tāpēc mums ir nopietni jāpastrādā. Tagad paskaidrošu dažus galvenos punktus šajā tekstā. Paskaidrošu, kā, manuprāt, būtu jāveido parlamenta viedoklis. Tāpat arī uzskatu, ka mums ir vairākas iespējas uzlabot komisijas priekšlikumu. Galvenais princips, pie kā mums vajadzētu eh, strādāt, ir efektivitāte. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs nedrīkstam sarežģīt eh, savu dzīvi, liekot uzsvaru uz tādiem jautājumiem, kas, iespējams, nav nemaz tik vajadzīgi. Uh, Mēs nedrīkstam palielināt birokrātiju. Mums ir jāiet pretējā virzienā. Un mums ir noteikti jāatceras efektivitātes princips. Balstoties uz efektivitātes principu kiberdrošības jomā, mums vajadzētu papētīt vairākus komisijas priekšlikuma aspektus, kur ir runa par ieviešanu. Otrajā pielikumā priekšlikums izstrādā dažādas vadlīnijas, un ceturtajā pielikumā šīs vadlīnijas tiek attiecinātas uz visiem tīkla pakāpams sniedzējiem. Šis saraksts nav izsmeļošs, un es domāju, ka šeit mēs varam saskarties ar dažādām problēmām. Pirmām kārtām eh, tas būtu tāpēc, ka šīs problēmas viss nav uzskaitītas, un otrām kārtām tāpēc, ka šis saraksts nav pabeigts. Protams, nebūtu nav tik slikti šo uh, sarakstu atstāt atvērtu, jo vienmēr parādīsies jauni elementi. Bet tas, ka šeit ir tik daudz um, elementu, tas gan rada problēmas. Tad, kad es gatavoju savu atzinumu, es uh, konstatēju, ka šis elements rada tādu kā drošības kultūru, bet mēs riskējam ar to, ka parādīsies papildu birokrātijas līmenis Eiropā. Un dalībvalstīm pārvaldības līmenī būtu ļoti grūti tikt ar to galā. Valsts varas iestādes nevarēs izmeklēt katru konkrētu gadījumu, un tas arī nebalstītos uz riska pārvaldību, līdz ar to Informācija plūst abos virzienos starp pakāpojumu sniedzējiem un valdībām. Ceturtajā nodaļā, es domāju, vajadzētu šeit ierobežoties tikai uz tiem pakāpojumiem, kas ir mm, vitāli nepieciešami sabiedrības funkcionēšanai, proti enerģētika, transports, veselības aprūpas pakāpojumi, finanšu pakāpojumi. Iespējams, ka tāpēc mums būs arī jāmodificē otrais pielikums. Attiecībā uz valsts varas iestādēm tām vajadzētu līdzsvarot starp tām pilnvarām, kas tām jau piemīt, un e, starp e, to pienākumu, kas piemīt Eiropas parlamentam, digitalizēt e, pārvaldību valsts līmenī. To visu atainošu savā ziņojumā. Attiecībā uz labāku efektivitāti es domāju, ka mums vajadzētu pārvērtēt komisijas priekšlikumu. Vajadzētu, lai katra dalībvalsts veidotu kompetentu iestādi un uh, kontrolētu direktīvas uh, pareizu īstenošanu. Protams, dažādās dalībvalstīs risinājumi ir atšķirīgi, taču mēs nedrīkstētu aizmirst, ka katrai dalībvalstī ir sava kiberdrošības stratēģija. Iespējams, ka tās ir iz, izveidojušas tikai vienu iestādi visām nozarēm, vai varbūt ir atsevišķas iestādes, kas nodod informāciju eh, centrālam regulātoram. Es domāju, ka funkcionālāk būtu neveidot jaunu iestādi, bet izveidot vienotu kontaktpunktu, kas uzņemtos atbildību par informācijas eh, nodošanu tālāk. Šim kontaktpunktam vajadzētu arī piedalīties informācijas tīklā. Ja šis mehānisms kļūs ļoti strikts un nelokāms, tad tas noteikti nedarbosies. Dalībvalstīm ir jādod pietiekami daudz elastīkuma, lai tās varētu izmantot jau esošos mehānismus. Tāpat arī mums ir eh, jāatrod veids, kā mēs varētu sadarboties. Attiecībā uz eh, agrīno reaģēšanu un to, kā rīkoties ārkārtas gadījumos attiecībā uz informāciju, vajadzētu rīkoties līdzīgi. Uh, Dažām dalībvalstīm jau ir vajadzīgās struktūras un mehānismi. Das, dažkārt šīs struktūras ir reģionāls, dažkārt nacionāls, dažkārt tās ir iedalītas pēc nozares, dažkārt tās var ietilpt valdībā. Šeit vajadzētu ņemt vērā, kādi modeļi jau pastāv dalībvalstīs un to, ka tie var būt tik atšķirīgi. Kiberdrošības pārvaldības modelis pārēdz to, kā tiek uh, koordinēta reakcija uz uh, informāciju, un tāpat arī tiek piemēroti politiskie kritēriji, kas varētu būt nepieciešami. Tādējādi mēs varam garantēt, ka uh, tiks prioritēs, tiks dota prioritāte tām nozarēm, kas ir pašas būtīgā, būtiskākās kiberdrošības jomā. Ir jāgarantē šis uh, ārkārtas mehānisms, izveidojot e, dažādu iestāžu tīklu, kas ir uzskaitītas otrajā pielikumā, bet, protams, neapdraudot jau estošo pārvaldības modeli katrā dalībvalstī. Protams, ka koordinācija arī ir svarīga, un šīm ārkārtas iestādēm ir jābūt pieejamām uh, 24 stundas diennaktī. Tas ir būtiski, to nemaz nevajadzētu pieminēt, bet e, tas ir tikai tāds kā piemērs minimālajām prasībām, lai garantētu koordināciju. Nākamais aspekts, ko vēlējos eh, izcelt, ir eh, uzticēšanās mm, palielināšana. Uzticēšanās ir jāveicina starp tirgus operatoriem. Vajadzētu būt tā, lai šie ziņojumi par atsevišķiem incidentiem nekaitētu uzticības līmenim. Tāpat arī šī uzticība ir jāvēro starp valdībām un arī uh, internetam. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa drošību internetā. Vajadzētu atcerēties, ka šī direktīva ir um, vērsta uz patērētāju. Uh, Savā priekšlikumā es nākšu klajā ar vairākiem grozījumiem attiecībā uz informācijas publiskošanu vai arī uz infer informācijas konfidencialitāti. Šķiet, ka esmu izsmēlusi sev atvēlētās piecas minūtes, tāpēc beigšu savu uzstāšanos un iesniegšu arī grozījumus attiecībā uz deleģēto aktu skaitu. Runāšu arī par auditiem, par direktīvas piemērošanu Tātad eh, šie ir eh, daži no jautājumiem, kurus esmu iekļausi savā tekstā. Kā jau minēju, parīt nodošu uh, savu sagatavoto dokumentu tulkošanai, un apmēram pēc divām nedēļām ir paredzēta pirmā ēnu referentu sanāksme, tad, kad būs pieejami tulkojumi. Protams, labprāt arī apspriedīšos ar ikvienu, kas vēlētos piedalīties diskusijās par šo dokumentu. Šīs dokuments ir tik svarīgs, ka mēs noteikti varēsim tajā iekļaut visas jūsu idejas. Paldies, kas Tiļo kundzei, un tagad došu vārdu Klando kungam, kurš izteiksies sociāldemokrātu ēnu referenta vārdā. Paldies, priekšādātāji! Jā, es gribētu nolasīt sava kolēģa sagatavoto tekstu. Komisijas priekšuma mērķi un principi, ko komisija ir sagatavojusi, ir ļoti labs izējas punkts, un mēs varētu šeit tālāk attīstīt vairākus aspektus. Iespējams, ka es mazliet šeit pārklāšos ar Kastiļo kundzes teikto. Uh, vajadzētu padomāt, kurā brīdī ir jāziņo par informācijas pārkāpumiem. Tāpat arī ir jādomā par to, kādas būs attiecības starp uzņēmumiem un iestādēm. Ir skaidrs, ka ir jānodrošina incidentu izmeklēšana un ir jādomā arī par kompetento iestāžu uh, dalību informācijas tīklā. Persinsko jautājumu uh, pārkāpumi ir jāregulē eh, jaunajos Eiropas Savienības tiesību aktos par personas datu aizsardzību. Ir jānoskaidro, eh, kādi, eh, kādas iestādes ir jā, jāinformē. Mums ir jāpieprasa arī atklāti standarti, ir jānodrošina arī transnacionāla sadarbība. IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja Švāba priekšlikums uh, paredz šeit eh, paredzēt dažādus izņēmumus, bet mēs uzskatām, ka tas nebūtu mērķiecīgi. Informācijas eh, drošību nevajadzētu noteikt pēc eh, tīkla īpašnieka vajadzībām. Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai tām būtu vajadzīgie operacionālie rīki un arī darbinieki, kas varētu strādāt pārkāpumu gadījumos. Lielas paldies, Glantes kungs. Tagad uh, dodu vārdu Kreutzmanu kungam, kurš pārstāv liberāļus. Paldies, priekšādātāji. Tīkla drošības jautājums kļūst ar vien uh, eh, svarīgāks, un eh, pēdējā, pēdējā laikā mēs redzam, uh, ka parādās tādi sāpīgi gadījumi, kas mums par to atgādina. Mums ir jāsargā mūsu centrālā infrastruktūra. Uh, un uh, mums vajadzētu izvairīties no dažādiem starpgadījumiem, kuriem var būt ārkārtīgi liela ietekme. Lielāku pārkāpumu gadījumā mums vajadzētu labāk koordinēt sadarbību Eiropas līmenī, un vajadzētu izveidot arī salīdzināmus noteikumus, kur mēs ļautu uh, uzņēmumiem strādāt daudz vienkāršāk un vieglāk. Komisijas priekšlikuma pamatīdeja ir pareiza, bet daudzos uh, detalizētos jautājumos es tomēr to apšaubu. Pirmkārtēm te ir runa par priekšlikumas piemērošanas jomu, kas ir pārāk plaša. Tāpat arī šeit nav iekļauti visi spēlētāji. Mums vajadzētu šeit novākt līniju, kuras jomas šeit tiek iekļautas direktīvām, kuras ne. Uh, Eh, pakāpojumi, protams, būtu jāaptver. Te ir runa par bankām, enerģētiku, kas ir ļoti būtiska sabiedriskai e, eh, dzīvei. Bet mēs nevaram pievērst tādu pašu uzmanību arī, piemēram, darījumiem tiešsaistē. Uzskatu, ka šeit vajadzētu eh, mazliet detalizētāk pieiet šiem jautājumiem. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt lielāku drošību, un tāpat arī ir vajadzīga elastīgāka pieeja vairākās nozarēs, kas būtu daudz mērķiecīgāka. Tāpat arī vajadzētu paredzēt eh, pakāpojumus uz brīvprātības pamatiem. Daudzas ekonomikas jomas ir labāk sagatavotas kiberdrošībai nekā citas, tieši tāpēc pieeja viens der visiem noteikti nebūtu pareizā. Tāpat arī vajadzētu paskatīties uz datiem. Dažkārt šie dati var ietvert arī uzņēmumu noslēpumus. Ja tiek ziņots par starpgadījumiem vai arī tie tiek publiskoti, tad vajadzētu nodrošināt, lai eh, tie nenovestu pie vēl tālākiem uzbrukumiem, eh, jo tiek atklātas vājās vietas. Informācijas plūsma ir ļoti būtiska. Tāpat arī ir jānodrošina atpakaļejoša informācija uzņēmumiem. Iestādēm ir eh, jābūt uh, jābūt skaidrībai par to, kuras e, tad ir atbildīgas par konkrētu starpgadījumu izpētīšanu. Ir skaidrs, ka dažās dalībvalstīs ir vairāk šādu iestāžu, un bieži vien tiešsaistes darījumu gadījumā nav īsti skaidrs, kura valsts uzņemsies atbildību. Esmu pārliecināts, ka kopā ar atzinumu sagatavotāju mēs e, varēsim vienoties un par šīm detaļām, un es priecājos par mūsu tālāko sadarbību. Uh, Tagad zaļo vārdā Mēlija Andersdotira. Paldies priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es gribētu pateikties referentam par šo darbu. Kā jau tika pasvītrots, tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments un būs ļoti kritiski svarīga nozīme. Arī mums būs grūti strādāt. Mums bija jau saruna, ka darbības joma šim priekšlikumam ir diezgan visaptveroša. Mēs zaļo grupu uzskatām, ka komisija pareizi liek šo jautājumu kā iekšējā tirgus jautājumu. Mēs uzskatām, ka internets ir kaut kas tāds, ko mēs izmantojam gan dialogam, gan banku pakalpojumiem, gan arī, arī val, pakalp, valsts pakalpojumu ziņā. Šeit ir arī inovācijas caur internetu tieši mēs cilvēki tiekamies ar uzņēmiem un veidojam labāku nākotni. Mums patīk internets, internets ir darījis mums daudz ko labu, tomēr komisijas priekšlikumā ir daudz trūkumu un par to ir arī runājuši mani kolēģi. Vispirms eh, priekšlikuma virzība, virziens nav saprotams. Nozare ir kritiski noskaņota, dalībvalstīm nepatīk, kas, kā, kur iet šis priekšlikums. Manā mm, valstī, piemēram, aizsardzības komiteja izskatīja parlamentā šo jautājumu, un kopš kuriem laikiem tad aizsardzības komiteja būtu jānodarbojas ar šo jautājumu. Tas nekad nav tā bijis, nu, jāsūta kādu, uz kādu citu eh, komiteju, piemēram, tādu, kas nodarbojas ar iekšā tirgus jautājumiem. Manā valstī tad nesaprat, kāpēc tas ir tā drošība šeit nav pats galvenais, tas ir tikai līdzeklis. Mēs gribam, lai platformas būtu drošas tiem, kas atrodas tieši saist režīmā, bet eh, tā vieta, lai runātu tikai par drošību, un mēs eh, arī Lībe komitejā redzējām, ka mēs par NSA skandāliem runājām, un, eh, un mēs, neraugoties uz to, uh, Tomēr komisija uzskata, ka nepieciešams jauns tīkls svarīgiem valdības cilvēkiem. Kāpēc ir nepieciešams īpaši tāds drošs tīkls valdības darboņiem? Tāpēc, ka uh, Kāpēc? E, tāpat laikā pilsoņiem ir jāturpina e, strādāt tādā nedrošā e, vai arī uz tādas nestabilas platformas, un šāda lūk situācija varbūt komisijai vajadzētu tomēr efektīvāk pastrādāt ar šo priešlikumu. Es tiešām redzu tikai ļoti dažus, nedaudzus soļus, kas ir iet pareizā virzienā, un to, tas, manuprāt, nav pareizi. Kāds tad būtu saprātīgs ceļš uz priekšu, strādājot ar šo direktīvu? Problēma ir tāda, ka tīkli un informācijas drošība ir arī kanāls, kur veikti kontakti ir ar militārām institūcijām. Mēs esam runājuši par kiberdrošības jautājumiem šajā komitē, Un tagad eh, dalībvalstīs no uzņēmējdarbības eh, struktūra vienībām uz aizsardzības vienībām tiek nodot šis jautājums. Bet eh, mēs zinām, ka militārās institūcijas galīgi nav sagatavotas iekšējā tirgus jautājumu risināšanai uzreiz ir, uzreiz ir jautājums, ko, tad, kāpēc mums jānodarbojas ar kaut kādiem vispārīgi ekonomiskiem jautājumiem. Bet um, militārais sektors vispār nav nekāds uzticība iedzenoši tur struktūra elements, tur ir komandieris, kas pasaka, kā jādara un viss. Bet mums ir jābūt vairāk tādai izkaisītē attieksmē komunikācijai, jo caur šo sarunu un komunikāciju mēs vairojam uzticēšanos un cilvēki pret mums izturās draudzīgāk. Tāpēc mums šajā direktīvā jāliek gan caurskatāmība, gan prognozējamība. Ja ir kaut kas nepareizs, ko jūs darat, lai to sakārtotu. Atkal tagad nevar saprast, kā tas ir tiešsais režīmā, kur būtu uh, jāmeklē atbildīgā persona, ja kaut kas notiek nepareizi, kāds incidents. Arī nav cārskatamība statistikas ziņā, un tas ir ļoti svarīgi, piemēram, drošība, kibernoziedzība, un šeit statistika par to ir vienkārši smieklīga. Pavasari Eiropas eh, komisija eh, teica, ka 290 miljoni gadā ir zudumi no kiberdrošības uzbrukumiem, kamēr peļņa ir 700 miljoni. Sanāk, ka kaut kur kāds iegūs peļņu 400 miljonu un neviens nezaudē tādu pašu summu. Ko tas nozīmē? Varbūt komisija varētu man paskaidrot, e, kur, no kurien šī informācija. Šeit ir divas e, kaut kādas kompānijas, acīm redzot, šie divi uzņēmumi savā starpā statistikas datu došanu nekoordinē. Mums vajadzētu sakārtot šo jautājumu, lai plānot politiski šo jomu. Es redzu, ka e, priekšsēdētājs draud mani pārtraukt bet šeit direktīvai ļoti daudz kritizējamas vietas, komisija tā kā iet kaut kā pareizā virzienā, tas ir tirgus jautājums, bet ir tomēr problēmas, kas nav sakārtotas komisijas priekšlikumā, un tāpēc es domāju, ka mums parlamentā ir jābūt tādiem, kas risina šo jautājumu visaptvarošiem, jo mēs gribam, lai internets būtu virzītājs spēks mūsu ekonomikai nākotnē, tieši tā kā mēs to esam iecerējuši. Paldies! Paldies! Un tagad Viki Forda lūdzu no ECR grupas. Paldies! Es centīšos komentēt to, ko teica citi kolēģi. Referente. Referents vispirms. Paldies par to, ka komentējāt ļoti svarīgus komentārus. Šeit enerģētika, transports un cits nozars ir ļoti svarīgs. Arī jūsu komentāri par to, ka mums, kā mēs res, praktēsim citu valstu sistēmas, kas darbojas labi, un mēs tam pārāk eh, preskriptīvi. Mums ir jāizdara tā, lai visas dalībvalsts varētu nonākt vienā kaut kādā līmenī drošības ziņā, tāpēc ir nepieciešams drošības stratēģijas un arī um, nacionālas kompjutora vai datora incidentu reaģēšanas komandas. Tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgi nevajadzētu arī nojaukt kaut kādas struktūras, ja tāds eksistē un darbos labi. Šķiet, ka jūs un referents ir arī labi izgaismojuši demokrātijas jautājumi, tīpaši par mazām organizācijām, šie pirmie četri sektori, par kur, kuriem runāja Pilārde Kastīlio. Es domāju, ka mums tiešām jāieliek tas darbības jomā. Un vēl Es saprotu jūsu komentārs par publisko sektoru un pienākumiem. Vai jūs domājat līdzīgi kā IMCO referents, kas šo publisko sektoru ņem ārā no 14. panta, lai šeit fokusētos vairāk uz nepublisko sektoru? Ir bažas par to, kā jūs apstrādāsiet konfidenciālu informāciju. Mums būtu jādara tā, lai nebūtu obligāta ziņošanas, lai nebūtu mazināta konfidencialitāte, lai cilvēkiem nebūtu nevajadzīgi jāiesaistās. Es pilnībā nepiekrītu ēnu referentam no zaļo uh, grupas. Es redzu, ka šī referenta gan nav tik pieklājīga un neklausās, ko saka citi kolēģi priekšsēdētāji. Es pilnībā nepiekrītu, ka šeit nav nekāda sakara ar aizsardzību. Tā tas nav. Kiberdrošības jomā ir ļoti daudz lietas, kas iet eh, skar aizsardzību, tāpēc es uzskatu, ka aizsardzība arī tikpat svarīga iekšā tirgus problemātika šeit ir. Un vēl nedrīkstētu apturēt valstis no divpusēju sadarbības struktūru veidošanas ar citām valstīm. Šeit Eh, tas ir svarīgi, un šeit ir minimālā harmonizācijas iniciatīva. Varbūt ir kādas valsts, kam ir jādarbojas plašāk un vairāk. Un vēl referente runāja par uzticēšanos. Tas ir svarīgi, ir jādara tā, lai cilvēki uzticētos šai sistēmai, līdz ar to arī mainītos ar informāciju tās ietveros. Tālāk šī agrīnā informācija brīdināšana un attiecīgi pasākumi, lai uzņēmums netiktu sodīts uzreiz, lai arī netrūktu motivācijas sniegt pareizo un pieprasīto informāciju. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, tie papildina eh, to, kas notiek tirgu. Paldies, Fordas kundze. Nu, tagad došu vārdu citiem deputātiem, kas grib piedalīties šajā debatā. Katram došu divas minūtes. Vispirms Cuklāras kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atzīmēt komisijas centienus, izstrādājot šo priekšlikumu. Šis priekšlikums ir efektīvs un arī saskan dalībvalstu gaid cerībām, saskan ar cerībām. Un tas ir centiens arī sakārtot šo ļoti delikātu jautājumu. Tāpēc es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir uh, tāds kompromisa priekšlikums, bet tāpēc tas arī nevar būt ļoti efektīvs. Vispirms ir vajadzība sakārtot birokrātiskas lietas, un komisija tās um, ir ņēmus vairāk kiberdrošība, kiberkarš. Ir tādas lietas, kur mums ir jā, jāatrod Eiropas risinājums. Ir nepieciešams izveidot drošus tīklus, un tas ir tas, kas ir nepieciešams visām dalībvalstīm. kur beidzas kiberdrošība, kur sākās kibernoziedzība. Šeit ir mēģinājums atrast šo šķirtni kur beidzās nacionālais konteksts un sākās e, internacionālais. Tas nav saistīts ar to, kas notiek mūsu tīklos un ar uzticēšanos internetam, tur ar nav sakara. E, te ir kaut kas tāds, kas kalpo tikai komisijas interesēm, un es nesaprotu, kādā veidā no tā varētu iegūt visi pārējie, kas grib lielāku drošību. Katru dienu mēs redzam, kā notiek kiber uzbrukumi Uzbrukumi ir vērsti pret lieliem uzņēmiem. Uzbrukuma sākas izplatās ļoti plaši pa visu pasauli. Pavisam nesen tādi uzbrukumi ir bijuši arī pret ļoti nozīmīgiem mērķiem, kas nav varējuši sevi aizsargāt, un sekas tās vairs nav nacionāla līmeņa jautājumi. Piemēram, uzbrukums pret Vodafone Vācija. Viņiem bija informācija par diviem miljoniem Vācijas iedzīvotāju. ASV 2,9 miljonu klientu pazaudēja kaut kādā veidā savus datus, ieskaitot arī klientus, kas nāca no Eiropas. Šiem hakeriem ir piekļuvi tīkliem, un viņi var dažu mēnešu laikā izplānot ļoti mērķiecīgu uzbrukumu. Es uzskatu, ka šādā kontekstā komisijas lēmumi ir kalpo tikai komisijas interesēm. Un tās valsts, kur ir zemāka aizsardzība, tās netiek aizsargāts, bet mums ir jāaizsargā pats vājākais ķēdes posms, jo, ja mēs tā nedarīsim, tad viss sistēma zaudēs drošību. Paldies! Pirms došu vārdu. Nu. Nākamajam Arnots Doteris kundze gribēja uzdot Britu delegācijai jautājumu. Es nedrīkstu ļaut jums uzdot šādu jautājumu Britu delegācijai. Es varu uzdot jautājumu Vikijai Fordē, vai viņa ir gatava atbildēt uz jūsu jautājumu. Un ja Fordes kundze teiks jā, tad es jums, Arnots Doteris kundze, došu šādu iespēju un vārdu došu. Bet pēc īles kunga uzstāšanās, Vikija Fordes kundze ēnu referente no zaļo grupas neklausījās tajā, ko es teicu. Viņa piecēlās, aiztaigāja līdz jums un kaut ko runāja. Es gan klausījos, ko viņa teica. Es vienkārši e, gribētu šeit izteikt tādu konstatējumu. Lūk, tā mēs cienam mazāko grupu deputātu šajā parlamentā. E, tad jūs ne, neatbildēsiet uz jautājumu. Ja tā būs atvainošanās, tad es labprāt pieņemšu to. E, Raudzkungs Tad Dīles kungs lūdzu. Vispirms un pēc tam vispārējais. Dāmas un kungi, es nevēlos šeit iedziļināties tajā, kas tika pateikts. Man ir tādi struktūrāli izteikumi. Jautājums par to, vai šeit ir atšķirības vai nē. Es uzskatu, ka tas nav mūsu komitejas kompetencē. Uh, Eh, sadalot kompetenci ar IMCO, mēs pazaudējām visus svarīgākos punktus. Viss, ko jūs aprakstījāt, attiecas uz IMCO uh, likumdošanas pilnvarām. Mēs vienkārši gatavojam atzinumu. Mums, protams, ir jādomā, kā uh, labāk formulēt šos savus ambiciozos izteikumus, bet mēs īsti nezinām, vai te tiks iekļauts ziņojumā vai nē. Es uzskatu, ka IMCO ir sagatavojusi 113 grozījumus, un tas ir tāds kā joks. Šķiet, ka uh, Viņi vienkārši pārakstījuši to, ko atsūtīja ekonomikas ministri no katras konkrētās dalībvalsts. Uh, Un šķiet, ka šeit parādās tāds kā vēlmju saraksts no visām valstīm. Es domāju, ka tas būtu jāmaina. Mums mūsu diena ir šīs e, diskusijas par to, kas ir šī svarīgākā infrastruktūra. Bet e, tas nav nemaz tik būtiski. Mēs esam sprieduši jau vairākas reizes e, par to, bet iekšlietu ministri saka, ka viņi paši vēlas definēt, kas tad īsti ir Eiropas kritiskā infrastruktūra. Anders Dotters kundzei ir pilnīga taisnība. Ja mēs vēlamies tādas spēcīgākas spēcīgākas definīcijas, spēcīgākus ietvernosacījumus, tad mums ir jāatsaucas arī uz iekšējo tirgu. Nevajadzētu šeit tikai pieturēties pie jautājuma par to, kas ir kritiskā infrastruktūra. Galu galā mēs par to pat neesam atbildīgi. Jautājums par uh, industrijas brīvprātību. Esmu pārsteigts par to, ka uh, industrijai viss tiek piedots. Industrija nea, neaizsargā nedz lietotājus, nedz akcionārus. Šis temats ir ļoti plašs, un es it kā iestājos pār brīvo tirgu, bet es brīnos, ka IMCO ir izņēmis ārā šeit public administration. Īsti nezinu, kas šeit paliek pāri. Tas ir tāds eh, diezgan, diezgan vāja struktūra, kas paliek arvien vājāka. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt par šo brīvprātības sistēmu. Iespējams, ka šeit varētu ietvert vairākas nozares, kas ir būtiskas iekšējiem tirgum. Mums vajadzētu pārdomāt, cik tālu mēs iesim attiecībā uz industriju. No otras puses komisijai vajadzētu dot laiku to izveidot. Līdz ar to mēs izvairīsimies no um, diskusijām. Taču mēs um, nevaram uh, paļauties arī uz to, kas eh, tika minēts IMCO. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi. Otrs temats, ja mēs tomēr eh, vienojamies par brīvprātību, tad mums ir jādomā par informācijas atklāšanu. Uzskatu, ka šie, šī jautājuma internacionalizācija eh, komisijā noteikti netiks nodrošināta. Ir skaidrs, ka visas valstis nodarbojas ar vienu to pašu un domā arī par to, kas ir Eiropas līmenis un kas ne. Uh, ASV arī domā par to pašu, un jā, viņi arī domā par brīvprātību, bet tā būtu jādefinē. Tāpat arī ir jāpaskatās uz akcionāriem. Mums vajadzētu pieiet šeit arī no regulējošās puses. Amerikas biežas novembrī atklāja informāciju un minēja, ka uh, ziņojumos ir jāmin arī zaudējumi, kas ir izcēlušies dēļ uh, kiberdrošības problēmām. Un šeit arī ir parādās šīs Sanders Dotters komentārs, kāpēc šie 400 miljoni ir kaut kur pazuduši. Vienkārši tāpēc, ka viņi nav jāuzrāda bilancē. Ja mēs vēlamies kaut ko ieguldīt, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad mums vajadzētu pieturēties pie šī iekšējā tirkus jautājuma savādāk. Uh, dalībvalstis un komisija turpinās strīdēties par kompetenci. Un tagad es došu, ļaušu Annas Dotars kundzei uzdot šo jautājumu. Un jums, Fordas kundze, ir jāizvēlas, vai gribēsiet atbildēt, kāpēc. Es tā saku, Annas Dotars kundze, atnāca pie manīm šeit pavaicāt, vai viņa drīkst jums uzdot jautājumu. Viņa neatnāca šeit, lai papļāpātu ar mani, tāpēc tāds ir konteksts. Lūdzu, uz, uzdodiet savu jautājumu. Anders Dotters kundze. Jūs neklausījāties kolēģis teiktajā. Jā, es klausījos, un es domāju, ka Viki Forda zina, ka mēs sievietes esam spējīgas darīt vairākas darbus reizē. Mums ir tādas sākārtas bez. Lūdzu, jautājumam ir jābūt ļoti īsam, un ja jūs varat un gribat atbildēt, tad lūdzu. Tas es atvainojos, es negribēju būt nepieklājīga. Mans jautājums, kad apvienotā karalista investē 500 miljonu mārciņu, lai organizētu kibernoziegums pret citām nācijām. Kā jūs sagaidat eh, cilvēku, ka cilvēki šeit, um, kas strādā visu cilvēku interesēs, eh, ticēs jums principā, ka, ka jūs eh, tādā veidā um, stimulēt savus militārās intereses. Eh, militārās lietas notiek ar iemeslu. Mēs uzskatām, ka internetam jābūt jaukai civilizētai vietai, un militārajiem te nebūtu jāiejaucās. Vai jūs gribētu atbildēt? Tad komisija vārds. Trīs minūtes. Yes, thank you. Uh... Paldies. No sākuma vēlos pateikties uh, šai uh, komisijai par šiem viedokļiem. Protams, es saprotu, ka ir lietas, par kurām ir nepieciešams turpmāks paskaidrojums. Un par dažām lietām mēs arī vēl varam tālāk vienoties, bet uh, tagad es ķeršos pie svarīgākajām lietām, jo man ir ierobežots laiks. Protams, ka uzticība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc komisija ir e, ierosinājusi šo direktīvu, lai būtu uzticība visās dalībvalstīs e, turpināt attīstīt e, dig, dig, digitālo vienoto tirgu Eiropā. Un arī attiecībā uz direktīvas aptvērumu mēs e, e cenšamies e, būt pēc iespējas efektīvāki Un mēs arī cenšamies eh, paļauties uz pastāvošām eh, struktūrām pašās valstīs, un mēs nevēlamies ierosināt jaunas eh, struktūras. Vēlamies garantēt to, ka ir minimālais kopīgais līmenis tīkla informācijas drošības sistēmām. Un no šīm diskusijām es sapratu to, ka vissvarīgākā lieta ir tirgus operatoru pārklājums, tātad uz kuriem attiecās šie juridiskie pienākumi. Protams, ka es novērtēju komentārus kādi e, izskanēja attiecībā uz kritiskajām infrastruktūrām, tomēr es domāju, ka šai direktīvai vajadzētu iet tālāk. Tai vajadzētu attiekties arī uz visām galvenajām interneta e, kompānijām, kurām ir ļoti svarīga loma, lai e, sasniegt mūsu um, rīcību politikas galveno mērķi, tad uh, vienotu digitālo darbu kārtību. Un visi šie pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu informācijas eh, sabiedrība un ekonomika labi funkcionētu. Un ar šīs direktīvas palīdzību mēs vēlamies eh, radīt vienādus eh, noteikumus visiem uzņēmumiem, kuriem ir līdzīga konkurence, ir telekomunikāciju uzņēmumi, uz kuriem attiecās vairāki pienākumi, kas arī ir iekļauts šajā direktīvā, tomēr ir arī daudzi citi interneta uzņēmumi, kas ir parādījušies un kas vēl tur nākotnē parādīsies un viņi varētu ierosināt līdzīgas pakalpojumus. Un līdz ar to uh, uz viņiem arī ir jātiecina uh, noteikumi, lai būtu vienāds spēles noteikumi. Paldies! Paldies! Fordas uh, kundze, vai izteiksieties? Jā. Es tikai vēlējos reaģēt uz jūsu jautājumu. Jūs teicāt, ka jūs prāt. Eh, šis dosjē ir iešējā tirgus eh, dosjē, nevis eh, aizsardzības dosjē, bet tagad jūs man uzdodat jautājumu. Es esmu ITRAS komitejas locekle, un jūs man uzdodat jautājumu par apvienotās karalistes aizsardzības politiku, kas nav šis komitejas kompetencē. Uh, Varbūt eh, jūs varētu uh, uzdot šo jautājumu um, rakstiski uh, Lielbritānijas pārstāvjiem, un es garantēšu, lai uh, tas uh, nonāktu attiecīgajās Lielbritānijas iestādēs, un jums tiktu sniegta atbilde. Es domāju, ka daļa uh, no uh, šī dosie, uh, tu, tu tajā ir minēts, kāpēc ir iespējams šādas uh, tīkla kļūdas, tur ir tehniskas uh, problēmas, uh, cilvēciskas kļūdas, kā arī ļaunprātīgi uzbrukumi, un manuprāt, ir svarīgi, lai mēs Eh, izpētā, izpētītu eh, visas šīs potenciālās jomas, tomēr eh, šis jūsu jautājums par Lielbritānijas aizsardzības politiku es garantēšu, lai tas nonāk pie attiecīgajām amatpersonām, tomēr šajā komitē nevar sniegt jums atbildu šo jautājumu. Paldies, Fordas kundze. Tagad vārds referentei. Paldies. Paldies eh, par šiem viedokļiem, kas bija tik ļoti interesanti. Ļoti kaislīgs debats. Ļoti labi tas ir. No sākuma es vēlos konstatēt kādu acīmredzamu faktu. Internets ietekmē pilnīgi visu un pilnīgi visus. Tas ietekmē visas eh, nozares. Tas eh, ietekmē vienoto tirgu. Tas ietekmē arī drošību. Tas e, ietekmē Vatikānu. Un runājot par internetu. Atkarībā no tā, eh, uz, no kādas perspektīvas uz to uh, raugās, eh, tas jau kurā gadījumā visus ietekmēs. Un tāpēc arī šis jautājums ir tik ļoti svarīgs. Un tam ir milzīga ietekme uz cilvēku attīstību. Un es tikai tāpēc vēlējos uzsvērt šo aspektu. Šajā pirmajā viedokļa apmaiņā uzklausījām vairākus viedokļus, un tie ir ļoti bagātinoši, manuprāt. Kā piemēram jautājums par to, kā šī informācija tiek sniegta, kā arī Kreuzmena eh, kunga un Fordas kundas komentāri bija ļoti noderīgi attiecībā uz to, uh, ka mums ir e, jāpārstrādā e, šis te apvērsums, un bija arī jautājums par uzticību minēts, kā arī tātad e, par informācijas plūsmu virzienu, šeit kā Ēlērkungs teica, to, ka visiem ir jābūt iespējai piedalīties. Manuprāt, tas ir ļoti interesanti tad ņemt eh, vēlā, vērā eh, šī priekšlikuma elementus, eh, kuri varētu liekt dalību, kā piemēram kādi problēma saraksti. Kā arī uh, prasība, uh, lai dialogs būtu abās, abos virzienos, mums ir jāstimulē dalība pilnīgi visos iespējamos sektoros. Uh, Un šie te e, sudošie elementi, kā piemēram e, problēmu sāraksti vai arī e, prasība, ka informācija ir jābūt abos virzienos, Es tiešām centīšos iekļaut visus šos elementus atzinumā, lai mēs eh, saprastu, kāpēc ir konkrēti elementi jāuzsver. Iespējams, ja to vislabāk var darīt, iepazīstinot ar motīviem, nevis ar pašiem pantiem. Paldies par jūsu viedokļiem. Esmu droši, ka mums būs ļoti interesants debats par šo jautājumu. Paldies! Kastiljo kundze. Tagad ķersimies pie nākamā ziņojuma. Barējā ziņojums. Mums ir 20 eh, minūtes eh, debatēm par šo ziņojumu, un tas nozīmē, ka eh, balsojums sāksies 4.15. Iepriekšējiem dosiem varu piebilst to, ka grozījumu iesniegšana ir līdz 7. novembrim, 4. dienā līdz 12. dienā. Barērā kundze, tagad es jums dodu vārdu. Paldies, eh, priekšsēkungs. Par eh, šo ziņojumu mēs jau vairāk kārt esam diskutējuši šajā komitejā. Tad, eh, kā Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi uzņēmumiem, uzņēmē darbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darba vietas. Šis ir diezgan īs atzinums, tomēr galvenais ir uzsvērt eh, integrētu uzņēmējdarbības eh, politiku, kā arī eh, tas, ka šī politika tiek integrēta Eiropas Savienības tiesību aktos. Ir daudz direktīvas, kas ir pieņemtas, un ir daudzas, mm, daudz pasākumi un rīcības, tomēr tos nevar pilnībā izmantot, jo tās nav harmonizētas ar citiem tiesību aktiem. Un viena lieta, kas ir minēta šajā ziņojumā, ir tas, ka ir uh, jāharmonizē jautājums eh, eh, par kapitālu, par tīkliem, tad eh, investīcija kapitāls, finanšu instrumenti, ņemot vērā to, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir pieeja finansēm. Mēs atbalstām kosmu programmu, tomēr tas ir tiešām žēl, ka tā ir tik ierobežots budžets. Un eh, kā ļoti neliela eh, daļa no šīs programmas ir eh, veltīta tieši uzņēmumiem. Un daudzgadu schēmas programmā arī tiek runāts par to, ka ir jāveicina darbvietu radīšana un uzņēmē darbība. Tomēr mums vajadzētu uzsvērt to, cik svarīga ir uzņēmē darbības kultūra, kā arī uh, riska kultūra, kas ir neatņemama sastāvdaļa un ir jāizglīto nākotnes uzņēmēji, viņiem ir jāsniedz starptautisks atbalsts, pieeja starptautiskam tirgum un eh, tas, eh, ka eh, tad, tad, tad privātais sektors var piedalīties dažādos valsts konkursos, un, protams, ir jāiekļauj, jāiekļauj arī koordinācijas elements konsolidētajiem uzņēmumiem, kas būtu kā garantija un grozījumu gan nav daudz. Tātad šis ziņojums kaut arī nav īpaši garš, uh, tomēr to jebkurā gadījumā var uzlabot, un tāpēc aicinu uh, jūs iesniegt uh, grozījumus, un ceru, ka man kol kolēģi to šodien arī darīs. Cukāns kungs, lūdzu. Paldies. Vēltos jau norādīt, ka es nu, uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums Es tiešām uzskatu, ka mūsu e, komitējai vajadzētu būt aktīvākai un ambiciozākai, koordinējot un e, veicinot e, dažādu ziņojumu izstrādi, kuru mēģina atvieglot mūsu uzņēmēju darbības vidi, kā arī mudina MVU augt un radīt darba vietas, kas mums ir ļoti nepieciešams šajā e, zināšana ekonomikas laikā. Un e, tagad, e, izējot no krīzes, ir skaidrs, ka mūsu priekšā stāv periods, kurā netiks radīts jaunas darba vietas. Un, un tas ir zināmā mērā kā bumba ar laika deglu Eiropas Savienībai. Un šāda ekonomika ilgtermiņā nebūs uh, dzīvotspējīga, ja mēs uh, nerisināsim uh, šīs problēmas uh, steidzamā kārtā jo sevišķi manā valstī par spīti tam, ka uh, mums ir uh, vislabāk uh, izglītotā uh, paudze pēdējo jā, jo laiku uh, vēsturē 60% cilvēki ir bez darba, un tas nozīmē, ka ir uh, smadzeņu uh, aizplūšana, un tas apdraud arī izaugsmi nākotnē. Un, protams, ka Eh, tas nav, tā nav tikai Grieķijas eh, problēma, tas ir iznēs eh, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mājasēmniecības ir investējušas lielas summas izglītībā un apmācībā mūsu jauniešiem. Tomēr viņiem tagad ir uh, iz, augstākā izglītība. Tomēr viņu uh, prasmes netiek izmantotas, jo viņiem tiek piedāvāti tikai izlaicīgi darbi. Uh, Un eh, līdz ar to eh, mēs arī viņam nespējam izveidot eh, tradicionālās darba vietas, kādas ir bijušas mūsu paudzē, tad lielos uzņēmumos vai universitātēs. Un tajā pašā laikā mēs viņiem neatvieglojam viņu pašu uzņēmumu izveidošanu mums, mūsu vienotajā tirgu, tirgu uh, ir tiešām jāpalīdz, jāpalīdz mazajiem jaunajiem uzņēmiem Eiropā izdzīvot. Un šiem jaunajiem, eh, uz, jaunajiem uzņēmumiem ir jābūt veiksmīgiem, un es vēltos arī atzīmēt to, cik svarīga ir digitālā ekonomika, lai izveidot jaunas darbvietas, jo sevišķi uh, Eh, kad digitālās tehnoloģijas ir saistīts ar sektoriem, kuros Eiropas Savienība ir tradicionāli spēcīga, kā piemēram kultūra, radošās eh, industrijas, eh, turisms. Pirms desmit gadiem jaunam uzņēmumiem kopumā tika nepieciešami vairāki miljoni, lai radītu jaunas produktus, tomēr tagad ar jaunajiem digitālajiem instrumentiem, kā piemēram mākoņu skaitļošanu, Eh, tie var būt, eh, šī summa ir daudz vai eh, mazāk, un ir daudzas programmas, kuras cenšas palīdzēt Eiropas Savienības uzņēmiem un MVU, kā piemēram Kosme un EID. Tomēr šīm programmām ir ļoti neliels budžets, un tas tās padara neefektīvas, un tās arī nevar neko lielu izdarīt. Un mēs nevaram atļauties neinvestēt mūsu talantīgajā jaunatnē mums jebkurā gadījumā ir jārada daudz jaunas darba vietas. Paldies, eh, Cukulas kungs. Kreuzman kungs. Eh, paldies, priekšēdētā izteikšos pavisam īsi. Uh, eh, Andrisa Pereiras ziņojums ir ļoti labs, šeit ir ļoti labi uh, saklasificēti visi jautājumi un uh, ir ļoti labi runāts par šo tematu. Dažas idejas. Es gribētu teikt, ka šeit ir runa par visam nelielu jomu. E, tas tā ir pavisam neliela sadaļa budžetā. Visas politiskās grupas piekrīt, ka galvenā problēma ir tā, ka MVU nevar piekļūt finansējumam. Un te ir atvēlēta tikai 60% no finanšu instrumenta. Uh, Atbalsta koordinācija visos līmeņos arī noteikti ir atbalstāma. Protams, ir ļoti grūti un komplicēti izveidot eh, Eiropas pasākumus, kurus varētu saskaņot ar vietējiem pasākumiem. Protams, vajadzētu atbalstīt arī jaunus un novatoriskus uzņēmumus. Tāpat arī ir jādomā par jaunu tirku atvēršanu, un tas attiecas noteikti uz visiem MVU. Uh, Atcerēsimies, ka MBU bieži vien ietver ļoti lielu potenciālu, bet saskaras ar ārkārtīgi lielām grūtībām iekšējā tirgū, tāpat arī nevar piedāvāt savus pakāpojumus citās valstīs. Sarežģītas nodokļu sistēmas, birokrātija, tas viss ir uh, jā, jāsamazina tā, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu veidot jaunas novatoriskas darba vietas. Mr. Lamberts on behalf of the Greens. Paldies, Kroisman kungs, tēt Lamberti kungam vārds zaļo vārdā. Ak, nē, jūs nevēlējāties izteikties. Labi, tad eh, Fordas kundzei vārds. Paldies. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs ziņojums. Man ir tikai tāžas domas, kas vēlētos paust. Jūs minējāt, ka ir jāsamazina birokrātija. Komisija ir sadarbojusies ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, eh, lai saprastu, kuras kuri tad ir šie visbirokrātiskākie tiesību akti? Mēs, kā Rūpniecības komiteja, esam spiesti teikt, ka mums ir kaut kas jādara, lai samazinātu birokrātiju. Mums vajadzētu šeit ielikt iekšā, ka vēlamies mm, konkrētus pasākumus, lai uh, runātu par šiem tiesību aktiem, ko MBU ir norādījuši kā visbirokrātiskākos. Jā, Ir ārkārtīgi būtiski, ka Eiropas Savienība ir ieviesusi vairākas iniciatīvas, lai varētu piekļūt finansējumam. Taču mums ir jādara vairāk, mums ir jāatbalsta dalībvalstis, ka tās ir palīdzējušas MVU, lai piekļūtu finansējumam. Mums vajadzētu arī nodrošināt pieju privātā sektora finansējumam, ne tikai publiskā sektora finansējumam. Šķiet, ka dažas valstis tagad eh, redz gaismu tuneļa galā. Īrija. Ja saskaņā ar pēdējām ziņām tagad ir eh, nodrošinājusi jaunas iespējas. Tāpat arī Lielbritānijā ir ļoti daudz vairāk tūkstoši jaunu darba vietu un arī jaunu uzņēmumu, 300 tūkstoši jaunu uzņēmumu. Mums ir jādomā par jauniem uh, izaicinājumiem. Ir jānodrošina arī, lai komisija nāktu klajā ar viedākiem tiesību aktiem, lai vērstos pret uh, birokrātiju, kur tā ir aizgājusi par tālu. Tātad pirmkārt paskatīsimies uz tām valstīm, kurām klājas labi. Tāpat arī vajadzētu piesaistīt privātā sektora finansējumu, ne tikai publiskā sektora finansējumu, mācīties no šīm jomām un pieprasīsim arī konkrētus pasākumus, konkrētas darbības. Sauksim tās vārdā. Teiksim, uh, vai šī komiteja vēlas balsot par uh, darba laika direktīvu. Tā ir viena no svarīgākajām direktīvām. Vai jūs vēlaties, lai tas būtu Eiropas uh, līmeņa jautājums? Ir skaidrs, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmumi patiešām baidas no šiem tiesību aktiem. Paldies, uh, Vidās Kvadras. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka mēs varam tikai pateikties par Eijas kundzei par šo ļoti labo atzinuma projektu. Uh, Viņa norādīja uz vairākiem labiem jautājumiem. Viņa pieminēja arī interneta lomu, ne tikai runājot par uzņēmumu vadīšanu, bet arī par finansēšanu. Tāpat arī viņa norādīja uz dalībvalstu vajadzībām veidot partnerības starp pilsoņiem un uzņēmumiem. Ir jāpārvar šī plaisa starp izglītību un prasmēm, kas ir vajadzīgas tirgu. Tāpat arī viņi norādīja, ka mācekļu programmas var ļaut uh, studentiem mācīties vienlaicīgi apgūstot arī prasmes. Uzskatu, ka mūsu komitejas atzinumā vajadzētu uzsvērt, ka mums ir jāveicina uzņēmēju gars un jādara tas jau no mazotnes Vajadzētu arī vienmēr atcerēties, ka uzņēmēja darbība rada darba vietas, nevis valsts izaugsme kā tāda. Un noslēgumā mums vajadzētu arī uzklausīt to bažas, kas vādā mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpat arī vienmēr ir jāatcerās, ka MVU ir Eiropas industrijas mugurkauls. Paldies, Prodikungs, vien minūte. Paldies, priekšādātāji. Es varu izteikties pavisam īsi. Pirmām kārtām piekļuvi kredītiem. To vajadzētu garantēt uzņēmumiem, jo īpaši MVU piekļuvē zināšanām, patentiem Uzskatu arī, ka publiskās privātās partnerības un uh, kopuzņēmumi ir devuši ļoti daudz uh, darba vietu radīšanai. Augsto tehnoloģiju jomā Noslēgumā vēlējos arī teikt, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par korporatīvo sociālo atbildību. spējas darboties, eh, radīt un saglabāt darba vietas, manuprāt, ir viens no jautājumiem, kas ir jāizvērtē. Nevajadzētu domāt tikai par pēļņu, kā par galveno, eh, kas ir uzņēmumam. Vajadzētu padomāt, kā mēs uzņēmumiem varam palīdzēt. Tack så mycket. Eh, jag vill eh, först eh, tacka. Paldies. Ulfskogas kundze. Pirmām kārtām es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties par Ejas kundzei. Viņa ir eh, sagatavojusi patiešām labu, gudru uh, tekstu. Šeit ir runa par to, kā mēs varam palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu uh, darboties un uh, virzīt uz priekšu savu attīstību Eiropas Savienībā. Viņa diemžēl nav paveikusi ko tādu, kas eh, bieži vien ir izplatīta parādība parlamentā. Viņa nav centusies veidot tādu kā zonu MVU, kur uh, eh, MVU tiek eh, dota iespēja uh, neievērot uh, nosacījumus, uh, saskaņā ar kādiem ir jāstrādā darba ņēmējiem. Barejas kundze jau pieminēja, ka galvenais ir sociālā atbildība. Tas nozīmē arī to, ka tārifu vienošanās darba nosacījumi kā tādi ir vienmēr jāievēro. Tās ir pamattiesības visiem, kas, darb, kas strādā. Vienalga, vai tas būtu mazs uzņēmums vai liela korporācija. Tāpat ir bijuši arī vairāk iniciatīvas ziņojumi, kur parādās tieši šī doma, proti, ka mazie un vidējie uzņēmumi uh, varētu baudīt uh, kaut kādus izņēmumu nosacījumus. Un uh, jāatcerās, ka mazos un vidējos uzņēmumies strādājošajiem ir it kā jāskarās ar vairākiem riskiem nekā lielos uzņēmumies strādājošajiem. Paldies Upskukas kundzei, tagad komisijas vārdā Grundberga kungs. Paldies! Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Pavisam īsi par rūpniecības politiku. Slimnīcu vide uzņēmumiem. Ja runa par rūpniecības politiku, tad, manuprāt, te ir runa par ietveru nosacījumu izveidošanu, lai tie varētu būt konkurētspējīgi, lai varētu izmantot savu novatorisko kapacitāti un prasmes. Šādā veidā mēs arī uh, risinam bezdarba problēmas. Rūpniecības politikas pēdējā paziņojumā mēs eh, runājām par četriem pīlāriem, kas ziņojumā ir vairāk vai mazāk aptvērti un parādījās arī šodien diskusijās. Tiek runāts par piekļuvi finansēm un prasmēm. Protams, mēs pašlaik esam īstenošanas režīmā, mēs eh, tagad īstenojam šo politiku. Ir jāsaka, ka liela daļa no īstenošanas darba uh, gulstas uz komisiju, bet arī uz dalību valstīm un reģioniem. Tāpēc mēs pastāvīgi apspriežamies eh, dažādos fórumos un mēs runājam arī par turpmākajiem kohēzijas fondiem, kā tie varētu palīdzēt konkurētspējas veicināšanā, rūpnieciskās izaugsmes eh, paplašināšanā. Savā septembra uzrunā par Savienības stāvoklī Barozokungs runāja par šiem jautājumiem, par to, ka vajadzētu uzlabot rūpniecības politiku šādā nozīmē. Tieši to mēs pašlaik arī darām. Mēs gatavojam Eiropadomu februārī, un tajā tad arī būs runa par rūpniecības politiku. Mēs esam sprieduši arī par birokrātiju. To esam darījuši jau gadiem ilgi strādājot pie labāka regulējuma. Kā jūs zinat, esam arī tagad uzsākuši veselīguma fitnes pārbaudes. Domājam par to, kā tas ietekmē ilgtermiņa konkurētspēju, kā mēs varam uzlabot šos ietver nosacījumus. Uh, that will take some time, but, but uh, that is, we believe, uh, one road ahead for the Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu iet uz priekšu un domāt par birokrātijas samazināšanu. Paldies, tagad dodu vārdu Barējas kundzei kopsavilkumam. Lielas paldies, es vēlētos pateikties ikvienam. Es eh, domāju, ka visi jūs izteicāties diezgan līdzīgi. Pirmkārtām jūs uzskatāt, ka uh, nodarbinātības jautājums ir ļoti svarīgs. Pašlaik atrodamies tādā kā tuksnesī, ja runa par jaunu darba vietu radīšanu. Dažām valstīm klājas mazliet labāk. Otrs jautājums bija par piekļuvi finansējumam. Uzskatu, ka visi šie komentāri ir pilnībā saprātīgi un noteikti uzlabos manu atzinumu. Paldies, atzinumu sagatavotājai, ter, termiņš grozījumu iesniegšanai ir otrdien, 5. novembrī, pulkstens 12. Tagad ir pienācis laiks eh, balsojumam, un sāksim balsošanu pēc divām minūtēm. point of order, Mr. Rubik. Jā, thank you, Fuzicinda. Rubiga kungs. Jā, paldies priekšādātāji. Man būtu lūgums. Šis ieplānotais balsošanas laiks mums ir ārkārtīgi būtisks, un man būtu ieteikums, ka līdz nākamā gada maijam mums vajadzētu saņemt detalizētu laiku, kad tieši ir paredzēts balsojums, un tad mums arī būs vieglāk ierasties laicīgi. So möchten wir es auch machen, aber es kommt. Nu, parasti jau mēs tā arī vēlamies darīt, bet eh, tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi deputāti uzstājas, tad, kad viņiem tiek dots vārds. Balts. Sāksim balsot. Vispirms. Mums vajadzētu pārbaudīt, vai strādā aparatūra. Sākam balsot. <laughs> That's not a okay. good idea. <laughs> vote is closed. The vote is closed. Beidzam balsot. Jā, un viss darbojas labi. Un tagad mums ir jautājums par procedūru. Jā, jūs visiem ir balsošanas kartītes. Yes, I'd like... Es gribēju uzdot jautājumu. Vai es nedrīkstētu iesniegt vai pieteikt mutisko grozījumu? Tas ir pie 12. kompromisa grozījuma. Es gribētu mainīt vārdu meju uz vārdu šel. Tas ir 23. pāns, pirmais punkts. Mēs vēl atgriezīsimies pie tā. četri deputāti iebilst. Bet ir jābūt vairāk, tāpēc mēs nevaram pieņemt. Bet atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma, tad, kad nonāksim līdz tam. Anders Dotter, lūdzu, reglamentu jautājums. Thank you, Chair. And so when... Paldies. Tagad, kad mēs sāksim balsot, es, es gribēju izteikt bāžas. Šeit nebūs caurskatāmība autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem. Mums šeit ir ļoti slikta tehniska valoda, slikti formulējumi, un šādiem pakalpojumu sniedzējiem tirgus situācija būs uzlabota. Drīzāk mēs zaudēsim mūsu šo tirgu, un ārvalstu karteļi tur tā vietā ienāks. Tāpēc es gribētu vienkārši izsūtīt tādu brīdinājumu signālu kolēģiem tad, kad mēs balsosim par šo dosie. Labi. Un tagad pirmais kompromiss, kas par, kas pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturs pieņemts. Trešais par, pret atturs pieņemts. pirmais grozījums līdz 1.11 līdz 1.14. Kas par? Pret. Atturs. Atkrīt. 12. grozījums un 16. kopā. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 115. Kas par? Pret. Atturas. Atkrīt. 116. Kas par? Pret. Atturas atturas atkrīt. 26. kas par pret atturas pieņemts. 117. kas par pret atturas. Te nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Thank you. One, one, two.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 121. kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk, 129. kas pār pret atturs noraidīts. 18. Pārbaudīsim. 129, sorry. sorry. 129. Pārbaudām 129. Beidzam balsot. 21 pret 19 pieņemts. Tad 130. Kas par? pret atturs atkrīt. 131. kas par pret atturs atkrīt. 16. kas par pret atturs atkrīt. 19. kas par pret atturs atkrīt. 3.5. kas par pret atturs pieņemts. 138, kas par pret atturs atkrīt. 16. Jūs gribat pārbaudīt 139. Labi, sāksim pārbaudīt 139. Sākam balsot. Vote. Vote. Yeah, I can see I got the EPP voting list. Okay. <laughs> Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 159, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 159. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 171, kas par, pret, atturs, atkrīt. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. 191, kas par, pret, atturs, atkrīt. 192, kas par, pret, atturs. Vajadzēs pārbaudīt. Sāksim pārbaudīt 192. grozījumu, sākam balsot. Vairs klaust. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. kas pār, pret, atturās. Pieņemts. 193. kas pār, pret, atturās. Pieņemts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 Kompromiss numur viens, kas par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Divsimt divdesmit septītais un septiņdesmit pirmais kopā, kas par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 45. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 46. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 4. kompromiss. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 35. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 5. kompromiss. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Sestais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Divsimt astoņas astoņi, kas par pret atturs atkrīt. Septītais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 91. kas par pret pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 95. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 351. un 103. abi kopā, kas pār pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. Ulfskoks kundze, tagad lūdzu varat izteikt savu mutisko grozījumu. Jā, es gribēju pieteikt mutisku grozījumu. tad vārdus maybe vajadzētu aizstāt ar shall be. 23. pants, pirmais punkts tas ir. Labi. Vai ir kādas pretenzijas, iebildumi? Iebildumu nav, tad balsojam. 12. ar mutisko, kas pār pret, atturs pieņemts. 74. grozījums. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 13. kompromis. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 14. kompromis. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 16. kompromis. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts pieņemts. 17. kas pār pret atturs pieņemts. 402. grozījums, kas pār pret atturs atkrīt. 408 par pret atturs. Vajadzēs pārbaudīt. 408. mēs pārbaudām, balsojot elektroniski, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 409, kas pār pret atturs. Pieņemts. 410, kas pār pret atturs. Pieņemts. 411, kas par pret, atturs atkrīt. Tad 412, kas par, pret, atturas. To vajadzētu pārbaudīt. Mēs pārbaudām elektroniski 412 grozījumu. Sākam balsot. Vēlas klaust? Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 15, 18 kompromiss, kas par pret atturs pieņemts, 19 kompromiss, kas par pret atturs pieņemts, 426, kas par pret atturas atkrīt. Jūs gribētu pārbaudīt 426. Labi, pārbaudīsim 426. grozījumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 428 un 139. Identiski abi divi balsojumi kopā, kas par, pret, atturs, atkrīt. 429. Jūs gribat pārbaudīt 428 un 139? Tad pārbaudam 428 un 139. Sākam balsot. Dabēvis klēst. Beidzam balsot. Pieņemts. 429. Pret. Atturas. Atkrīt. 20. kompromiss. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 434. Kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 434. grozījums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 435. kas par pret atturs pieņemts. Kompromis 21. kas par pret. Jūs gribat pārbaudīt 435. Labi, sākam pārbaudīt 435. Beidzam. Pieņemts. 21. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 438. grozījums, kas pār pret atturs atkrīt. 442. kas pār pret atturs atkrīt. Kompromis, nē, tas nav kompromis, 50. grozījums, kas par, pret, atturs, pieņemts. 445. kas pār, pret, atturs, atkrīt. Septītais kompromiss, kas pār, pret, pieņemts. Sorry, we got it wrong here. I got... Sajaucām. Mums ir jāpaiet nedaudz atpakaļ 59. grozījums un 147. kopā bija divi. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 447. kas par pret atturs pieņemts.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 pret, atturs pieņemts, 54. kas par, pret, atturs atkrīt, 55. par, pret, atkrīt, 56. par, pret, atturs atkrīt, 59. par, pret, atturs pieņemts, 61. par, pret, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim 61. grozījumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoties kompromiss pār pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Desmitais pār pret atturs pieņemts. Sēž septītais, kas pār pret atturs atkrīt. Pirmais grozījums, kas par pret atturs atkrīt. Piektais grozījums, kas par pret pret atturs pieņemts. Sestais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss 22, kas par pret atturs pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs pieņemts. Kompromiss 2a pret atturs pieņemts. Desmitais, kas par pret pret atturs pieņemts. 71. par pret atturs pieņemts. 3. par pret atturs pieņemts. 11. par pret atturs pieņemts. 72. par pret atturs pieņemts. 12. par pret Vai vēlreiz varētu pacelt rokas lūdzu? Pār. pieņemts. 73, 73. Pār, pret, atturs, atkrīt, septītais, pār, pret, atturs, atkrīt, 23. pār, pret, atturs, pieņemts, piektais pār, pret, atturs, atkrīt, 75. pār pret atturs atkrīt, kompromiss 24. pār pret atturs pieņemts, 9. grozījums pār pret atturs pieņemts, 78 pār pret atturs atkrīt, 80 pār pret atturs atkrīt, 81 pār pret atturs atkrīt, 82 par, pret, atturas, noraidīts, 83 par, pret, atturs, atkrīt, desmitais par, pret, atturs, pieņemts, 87 par, pret, atturs, atkrīt, 11 par, pret, atturs, pieņemts, 85 par, pret, atturs, atkrīt, 89 par, pret, atturs, atkrīt, 90 par, pret, atturs, atkrīt, 15 par, pret, atturs, pieņemts, 92 kopā ar sesto, kas par, pret, atturs, atkrīt. Astotais, kas pār, pret, kas pār, lūdzu, kārtīgi, pret. Mums ir jāpārbauda astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Beidz trešais, kas par pret atturs pieņemts. 17. kas par pret atturs pieņemts. 94. kas par pret kas pret atturs noraidīts. Tagad mums ir galējais balsojums par visiem grozījumiem. Elektroniski balsosim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 pār 4 pret. Tagad par normatīvu rezolūciju kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3, 7 pār 4 pret pieņemts. Un tagad mums ir balsošana par starpinstitūciju sarunām. Šeit mums ir nepieciešams absolūtais vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par, 4 pret, 2 atturējušies. Par Niklāta. Es nepaguvu. 5, 5, jā, bet mums ir vairākums šā vai tā. Es apsveicu jūs visus. So, next is the Castillo on cloud, on cloud computing. The next voting is... Uh... Sākam nākamo balsojumu. Pilāra de Castillo uh, ziņojums par mākoņu lietošanas potenciālu atraisīšanu Eiropā. Trīsdesmit trešais uh, grozījums ar mucko uh, grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 24. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 26. Kurš par? Kurš pret? Atturas atkrīt. 27. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 28. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 29. Kurš par? Pārbaudām 28. grozējumu. Sākam balsot par 28. grozījumu. Beidzam balsot. Divdesmit devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Trīsdesmitais. Ar mutisko grozījumu. Kurš ir par? Kurš pret? Atturis pieņemts. 31. kurš ir par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 32. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 33. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 34. Tad 34. pārbaudīt 33. 34. kurš pār pret? Noredzīts. 35. kurš pār pret? Atturis. Atkrīt. 36. kurš pār? Pret? Atturis. Pieņemts. 37. kurš pār? Pret? Atturis. Pieņemts. 38. kurš pār? Pret? atturas pieņemts. 40. kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 41. kurš pār? Pret, atkrīt. 42. kurš pār? Pret, atturas atkrīt. 43. D. kurš pār? Pret, atturas atkrīt. Pirmais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 49. kurš pār? pret atturas pieņemts. 50. un 51. Eh, balsēm kopā. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 52. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 53. Ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas. Atkrīt. 54. Vai balsojam elektroniski? Tad 53. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 54. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 55. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 56. Kurš par? pret, atturas, pieņems. 57. Kurš par, pret, atturas, atkrīt. 58. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. un 61. Balsojam kopā. Kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 62. Kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozējums. Kurš par? Pret? Āturas pieņemts. Otrais grozējums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Imko pirmais. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Imko divi. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Imko trīs. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Imko četri. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Imko pieci. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Trešais grozējums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais eh, kompromisa grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Desmitais, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais eh, kompromiss, kurš par? Pret. Atturas eh, pieņemts. Četrpadsmitais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš pār pret atturas pieņems. 16. grozījums, kurš pār pret atturas pieņems. 17. kurš pār pret atturas pieņems. 18. E, balsojums par daļām. Par pirmo daļu, kurš pār pret atturas atkrīt. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 19. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 20. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 21. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 22. kurš par? Pret, atturas pieņemts. Imko A apsvērums, kurš par? Kurš pret, atturas pieņemts. E, B apsvērums, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Imko C, kurš par? Pret Atturas. Pieņemts. Imko E. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Imko F. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Imko G. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. E, Jurī trešais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jurī septiņi. Kurš par? Pret. Atturas. Atkrīt. Jurī 13. Kurš par? Pret atturas pieņems. Jurī 14, kurš par, pret, atturas pieņems. Eh, Libe eh, 2, kurš par, pret, atturas pieņems. Libe 4, eh, otrā daļa, kurš par, pret, atturas atkrīt. Libe 6, otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņems. Libe 9, otrā daļa, kurš par, pret, atturas atkrīt. Libe 14, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 15, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 19, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 21, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 26, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 27, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Libe 28, otrā daļa, kurš pār? Pret, atturas atkrīt. Imko 2, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Pieņemts. Imko 8. Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. Imko 15. Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. Imko 19. Eh, Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. Imko 22. Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. Imko 24. Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. 26. Kurš par? Pret. Āturas pieņemts. 29. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Imko 30. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad eh, gala balsojums. Ehm, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Eh, Pieņems 41 tātad par, viens atturās, apsveicu. Un tagad ķeramies pie nākamā e, ziņojuma. Sartori e, ziņojums e, par Eiropas globālās navigācijas satelīta sistēmas aģentūru GNSS. Sākam ar 47. grozījumu. Kurš par? Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Vai viss ir gatavs? Tātad 47. grozījums. Kurš par? Pret? atturas atkrīt. Piektais, kurš par pret atturas pieņemts. 48. un 49. kopā. Tie ir identiski. Kurš par? Kurš pret? Atturas atkrīt. 50. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Par 50. grozījumu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noredīts. Sastais grozījums. Kurš par? Kurš pēc? Atturas pieņems. Sadītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. Astotais. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. Devītais un desmitais. Eh, kurš par? Pret? Atturas pieņems. 11. grozījums, kurš pār pret atturas pieņems. 51. grozījums, kurš pār pret atturas pieņems. 53. kurš pār pret atturas atkrīt. 54. un 57. kopā blokā. Kurš pār pret atturas pieņemts. 12. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 13. kurš pār pret atturas pieņemts. 55. un 69. grozījums kopā blokā, kurš par pret atturas atkrīt. 14. grozījums un 23. grozījums kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Budžetā kontrols komitejas pirmais grozējums, kurš par? Kurš pret? Mm, tagad pārbaudīsim elektroniski, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Konta 2. Kurš par? Pret. Atturas. Atkrīt. 53. 56. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 18. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. Kurš Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 20. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 22. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 58. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 22. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 59. grozējums ar mutisko grozējumu, kuru ir iesniegts referents. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 60. grozījums. Kurš par? Ar mutisku grozījumu. Tad, uh, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61. Ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 52. atkrīt, un tagad ķeramies pie 24. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. E, konta 3. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņems. 25. un 40. kopā. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņems. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 28. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 64. Kurš par? Pret? Atturas. Atkrīt. 67. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Atkrīt. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas. Atkrīt. 68. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas. Atkrīt. Otrā daļa. Kurš par? Pret? atturas atkrīt. 30. grozījums, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 31. kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 4. kompromisa grozījums, kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 34. kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 35. kurš pār? Pret, atturas pieņemts. 36. kurš pār? Pret, atturas pieņemts. Eh, kontrols 5, kurš par pret atturs eh, pieņemts. 37. un 38. Eh, balsojums blokā. Kurš par pret atturs pieņemts. Konta 6. Atvainojiet, tas ir atkritis, un tagad ķermies pie 39. grozējiem. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 41. un 15. blokā. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Kont septiņi, kurš par? Pret? Atturis atkrīt. 42, 43 un 44 kopā ar e, Glants kunga mutsko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturis. Pieņemts. 73. 76 grozījums. Kurš par? Pret? Atturis atkrīt. Konta 12. Kurš par? Pret. Atturas at, pieņemts. 13. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 14. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozējums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozējums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais grozējums. Kurš par? Ceturtais par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. 45. atkrīt, tāpēc, ka trešais grozījums tika pieņemts. Trešais grozījums tagad, kurš par? Pret. Atturas. Pieņems. Un 46. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad Elektroniskais balsojums eh, par eh, pieņemtajiem grozījumiem. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Trīsdesmit astoņi pār viens atturas pieņems. Un tagad eh, četri grozījumi par eh, budžeta komitejas rezolūciju. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Otrais par? Pret? Atturas pieņemts. Trīs par? Pret? Atturas pieņemts. Ceturtais par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad eh, balsojam par grozīto rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Un beidzam balsot. 39 eh, pār viens atturās. Un tagad eh, balsojums par starp institūciju sarunām. Nepieciešams absolūtais vairākums šeit. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par, viens atturas. Apsveicu. Līdz ar to esam beigusi balsošanu. Paldies eh, par jūsu atbalstu un laipnību. Un tagad eh, ķeramies pie Kopernikus eh, programmas. došu vienu minūti laika komitejas locekļiem, lai viņi pamestu šo telpu. If you feel like discussing the votes, please. Ja jūs vēlaties apspriest balsojumu, tad lūdzu dariet to ārpus šīs zāles. Mums vēl ar vien ir daudz ko darīt saskaņā ar darba kārtību. Okay, we can start the... Lūdzu, sāksim tagad uh, apspriesties par Kopernikus programmu. Uzreiz došu vārdu mūsu tautas partijas referentei Rašidai Datī. Nē, es atvainojos, es atvainojos, Prodikungs. Mr. Prodi from the S&D. Vispirms došu vārdu Prodī kungam no sociāldemokrātiem, kurš ir referents, un pēc tam došu vārdu Datī kundzei. Lūdzu, Prodi kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Sākumā vēlētos teikt, ka uh, Kopernikus regula, ko tik ilgi gaidījām, uh, beidzot ir parādījusies. Uh, Te bija runa par dažādām procesuālām grūtībām, par kurām es vēlāk mazliet parunāšu. Pirmkārtām komisijai vajadzēja nogaidīt, kāds būs DFS sarunu iznākums, un vajadzēja arī sakārtot budžetu apvārsnim 2020 un Galileo, pirms tā varēja ķerties klāt Kopernikus programmai. Protams, Tāpat bija jāspriež arī par kosmosa politikas finansēšanu un regulēšanu. Ir skaidrs, ka šī programma ir tehniski sarežģīta, un tieši tāpēc šīs tiesība akts ir jāizpēta pēc iespējas ātrāk. Ja tas netiks pieņemts pirms vēlēšanām, tas radīs smagas sekas visai programmai. Tas arī uh, kaitēs šai industrijai un arī darbiniekiem. Daži līkumi nebūs mm, gatavi pietiekami laicīgi, daudz kas būs jānulē un būs jāpārskata arī ikgadējie budžeti. Mēs nevaram gaidīt, kamēr birokrātija izies cauri visiem procesiem. Atcerēsimies, ka ir arī tehnoloģiski, tehniski termiņi, kas ir jāievēro. Proti, te ir runa par mm, satelītu darbības laiku. Uh, jebkuri kavējumi tiesību akta publicēšanā radīs šo si padarīs šo situāciju vēl sarežģītāku. Tāpēc es gribētu, lai kolēģi ņemtu vērā to, cik steidzams ir šis jautājums. Ir jāatrod risinājumi, ir jāvienojas, ir jārod kompromisi, jo mēs nedrīkstam zaudēt to, kas jau ir paveikts kosmosa nozarē. Kosmosa nozara ir ļoti svarīga Eiropas industriālajai attīstībai, tāpat eh, tas ir būtisks jautājums attiecībā uz teritoriju un pilsoņiem. Tagad mazliet par programmas finansiālo nākotni. Sāksim ar eh, manu kampaņu, ko es uzsāku eh, GMES atbalstīšanai daudzgada finanšu schēmas sakarā. Mana kampaņa uh, vēlējās nodrošināt, lai finansējums tiktu saglabāts vismaz iepriekšējā perioda apmēros. Pēc diskusijām ar komisiju un kolēģiem mēs uh, konstatējām, ka 35 līdz 37% no Kopernikus programmas finansējuma tiks apgriezti. Uh, Ja programma tiks apstiprināta komisijā, kā tas ir ticis minēts, un es arī nedzirdēju, ka kāds padomē to būtu noliedzis, tad Eiropas Savienībai tā būs viens no prioritārajiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka tas dos pievienoto vērtību videi, rūpniecībai, lauksaimniecībai, veselībai un daudzām citām nozarēm, tad eh, mēs nedrīkstēsim turpināt darbu, bez šādām investīcijām, kurām ir jābūt pietiekami stabilām. Te ir runa par laika perioda vismaz 15 līdz 20 gadu apmērā, lai varētu just šo investīciju augļus, ja ir runa par zinātni un konkurētspēju. Jau ilgāku laiku pirms regulas eh, darbības termiņa izticēšanas uh, Esmu uzstājis, ka mums ir vajadzīgs ilgspējīgāks eh, finansējums ilgākā termiņā, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka visas iesaistītās puses ir pietiekami apmierinātas. Komisija strādāja pie šīs programmas arī tad, kad eh, to vēl sauca savādāk, tātad eh, GMES globālā uzraudzība un drošība. Savā programmā es mēģināju uh, šo tekstu pārstruktūrēt, centos to pielāgot GMES regulē. Esmu ielicis iekšā arī vairākus ieteikumus attiecībā uz iepirkumu. Te ir pārņemti vairāki punkti no Galileo e, regulas. Tāpat arī tiek ņemta vērā Eiropas kosmosa aģentūras loma. Uh, Uzskatu, ka svarīgākie regulas punkti ir datu politika un pārvaldība. Esmu pārliecināts, ka tā kā šeit ir runa par kopienas programmu, kas tiek finansēta ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu, tad, kad mēs pieņemsim lēmumu par to, kā investēt šos resursus, mums vajadzēs domāt par uzraudzības kontroli attiecībā uz eh, tēriņiem un tām būtu jāpaliek uh, valsts ziņā. Atcerēsimies, ka EASA kosmosa aģentūra spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tieši tāpēc regulā esmu iekļāvis tieši tādus pašus noteikumus, kādi bija iekļauti GMS e regulā. Attiecībā uz datiem šeit nevajadzētu neko jaunu likt iekšā, bet mēs nevaram likt nodokļu maksātājiem maksāt par datiem vēl vienu reizi. Ir jānodrošina piekļuve bez maksas un tūlītēja piekļuve. Ja valstis, kas neietilpst Eiropas Savienībā, var piekļūt datiem, kas ir būtiski nepieciešami daudziem Eiropas uzņēmumiem, lai darbotos uh, starptautiskos tirgos, tad es uzskatu, ka mani e, piedāvātie nosacījumi ir pietiekami labi attiecībā uz datu apmaiņu ar trešajām valstīm. Tāpat mums ir arī jāpanāk e, kompromiss, kā organizēt Kopernikus komiteju. Es nedomāju, ka vajadzētu izveidot iekšējo loku e, galveno lietā, lietotāju fórumu un vēl vienu iestādi, kurai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru. Uh, Tieši tāpēc esmu ieteicis tīklu datu apmaiņai. Šeit būtu iesaistītas eh, tuvākās reģiona asociācijas. Es uzskatu, ka tā ir ideālā struktūra, lai patērētāji un gala lietotāji varētu piekļūt svarīgākajiem datiem par Kopernikus programmu. Galu galā eh, šī uzdevuma mērķis ir uh, iet tālāk, tātad pārvarēt šo plānošanas posmu un ieiet jau reālajā organizatoriskajā posmā, lai veidotu tirkus. Tas būtu viss, ko es vēlējos sākumā teikt, un tagad labprāt uzklausīšu jūsu idejas. Lielas paldies, Prodikungs! Un tagad dodu vārdu Rašidai Dati. Euh. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies um, Prodīkungam, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties Prodīkungam par lielisko darbu pie šī ziņojuma, un es esmu pilnībā piekrītu viņam par visu šo priekšlikumu, bet arī par to, ka ir nepieciešams uh, būt ļoti uzmanīgiem, vērīgiem, ir tīpaši attiecībā uz finansiāliem jautājumiem. Šeit ir uh, jāņem vērā visi šie grūtība elementi. Es domāju, ka vēl noteikts daļas varētu pasvītrot, lai, pa, lai pas, izanalizētu vienu un otru lomus, lai mēs zinām, kādas nozars varētu piedalīties šajā programmā, ko tagad sauc par Kopernikus. Par definīciju pareizi, ka ir arī paskaidrots iepirkums un komisijas loma, un tā ir laba ziņa. Un, Prodīkungs uzlabo, piedāvā uzlabojumus, lai varētu darboties efektīvāk, un arī definīcijā tiek piedāvāts pielikt klāt eh, indikators, lai tas būtu liederīgi un efektīvi. Un eh, mēs ceram, ka šī programma nesīs izaugsmi, un tā ir laba ziņa esošajā krīzes kontekstā, bet ir runa arī par nozars lomu rūpniecības lomu vispār, un es gribētu pateikties referentam par šīs programmas analīzi. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Dažkārt rodas iespējas, eh, ka ka komisija ir aizvirsusi, ka lūk, šī, rūpnie, šī nozara ir svarīga Eiropai. Tāpēc atbalstu kopējo līmi, līniju un man ir arī grozījumi Kā jau es teicu, rūpniecībai un nozarei kopumā ir jāspēlē loma Kopernikus programma. Es piekrītu arī par apusējību, kā teica referents. Es nedomāju, ka kāds te kaut ko protestēs un ir nepieciešams mainīties ar datiem, ar, ar partneriem, jādod piekļūtiem. Tātad mums ir jāuzlabo. Ja šis te aspekts, lai būtu vienota interpretācija, lai būtu labāka apusējības definīcija un šī formulācija vai paskaidrojums būtu jāuzlabo. Lai būtu tāda vienlīdzīga un līdzvarota pieeja, ir iespējams arī sniegt datus par brīvu, mainīties ar ārzemju pārstāvjiem, bet šeit vajadzētu precizēt šo jautājumu. Bet galvenais, lai būtu viss par brīvu un piekļuvi būtu. Un vēl es gribētu pasvītrot, pasvītrot šo Eiropas īpašās aģentūras lomu. Un vajadzētu precizēt arī tās uzdevums. Un kas eh, attiecās uz komisijas kritiku, te es redzu atsevišķas lietas, kur varētu uzlabot rīcību, bet ir arī citas nozars, citi aktieri, dalībnieki, publiskie un privātie, kas būtu jāņem vērā, un nedrīkst aizmirst arī mūsu kompetenci. Es uzskatu, ka uh, Uh, ja mēs pārāk daudz kritizēsim šo aģentūru, tad mēs būsim liekulīgi, bet nedrīkstam aizmirst par Eiropas parlamenta lomu. Mūsu uzdevums ir demokrātiski kontrolēt, ir arī noteikts uzdevums sadarbībā ar komisiju. Paldies! Thank you very much, uh, Ms. Daci, and now... Uh, Paldies, Daci kundze. Un tagad man vajadzēs pašam runāt, jo es esmu ēnu referents no Aldis grupas, tāpēc runāšu. Uh, es varu tikai un vienīgi apsveikt uh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz Kopernikus programmu. Alde grupā man pilnībā pievienojas. Es varu arī atbalstīt dati konzes teikto. Un es vēlētos arī apsveikt uh, referentu Prodīkungu par ļoti mētiecīgo darbu pie šī tik svarīgā dosjē. Nevēlos eh, iedziļināties detaļās, taču norādīšu, ka esmu ļoti priecīgs par Prodīkunga norādījumiem, ka vajadzētu ierobežot eh, brīvu piekļuvi datiem šajā programmā, jo īpaši, ja ir runa par valstīm, kas eh, nav ieguldītājas. Tāpat arī esmu ļoti priecīgs par to, ka referents ir eh, ieplānojis veidot datu izplatīšanas tīklus, kas ļautu uzlabot piekļuvi datiem no MBU un uh, nacionālo iestāžu puses. Taču es vēlētos paust bāžas par programmas organizāciju. Komisijas eh, priekšlikumā Eiropas kosmosa aģentūra uh, Eh, nav nozīmēta kā eh, līgumslēdzēja iestāde. Eh, šīs pilnvaras piemīt komisijai, vismaz esmu tā sapratis lasot priekšlikumu. Mums vajadzētu rūpīgi pavērot, vai šāda uh, organizācija būs piemērota. Šeit parādās dubults mm, vadības un lēmumu pieņemšanas līmenis, un tas noteikti aizkavēs programmas īstenošanu. Būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu šo jautājumu atrisināt eh, turpmākajās diskusijās. Paldies par to, ka devāt vārdu priekšēdātāji. Tagad dodu vārdu. Es atvainojos. Mazliet esmu apjucis. Dodu vārdu Anders Dotteris kundzei. Viņa izteiksies pirmā. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, varu apgalvot, ka jūs eh, man mm, izrādījāt cieņu, salīdzinot mani vai sajaucot mani ar Sasnauska kungu šajā komitejā. Es labprāt sadarbošos ar referentu un arī visiem pārējiem ēnu referentiem pie šī dosie. Esmu pārliecināta, ka sasniegsim labus rezultātus. Uzskatu, ka Eiropas komisijas ieturētā līnija šajā priekšlikumā ir iedrošinoša. Sadarbība ir ļoti laba Eiropas Savienībā. Tas galu galā mūs padara spēcīgākus, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Eiropas komisija to uzsver. Tas, ka Eiropas komisija organizē šīs debates un domā par datu īpašumtiesībām un piekļuvi datiem, ir ļoti labi. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu uh, ņemt vērā uh, uh, šo informācijas apriti. Esmu par brīvu piekļuvi datiem. Dot pilnvaras komisijai uzstādīt ierobežojumus Nu, šis jautājums būtu vairāk jāpapēta. Es gribētu tādu iznākumu, kas veicina novatoriskumu, dod iespējas MVU un reģionālajām iestādēm. Man ļoti interesē Eiropas kosmosa aģentūras iesaistīšana šajā darbā. Šī ir ļoti funkcionāla iestāde, kas palīdz daudzām dalībvalstīm. Es domāju, ka mums vajadzētu sasniegt tādus rezultātus, kur E, vairāk datu būs pieejami vairāk cilvēkiem. Tas gal galā būs ļoti labs pamats e, rezultatīvai sadarbībai nākotnē. Liels paldies, un tagad Sasauska kungs. Paldies, priekšādātāji. Es e, vēlētos teikt, ka patiešām augstu novērtēju Prodī kunga sagatavoto ziņojumu. Viņš pie tā darbojās ļoti aktīvi. Nevēlos atkārtot to, kas jau ir minēts. Piekrītu lielākajai daļai noteiktā. Uzskatu, ka šī programma ar jaunu nosaukumu nedrīkstētu pārklāties ar aktivitātēm vai finansēm, kas ir atrodamas kaut kur citur. Uh, Ja mēs pavērosim visas šīs darbības, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem, tad eh, to tēmatiem nevajadzētu atkārtoties Kopernikus programmā. Administrācija ir jāvienkāršo. Ir eh, jānodrošina, lai dati būtu pieejami, lai tie būtu atainoti vienkāršā formātā un uh, Te nav runas, vai tie ir komerciāli dati vai nē. Tiem ir jābūt vienlīdz eh, viegli pieejamiem. Esam izveidojuši ļoti daudz aģentūru un pārvaldības struktūru, kas radītu problēmas vēlāk, kas nevarētu pietiekami labi sadarboties. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot jau funkcionējošu aģentūru, un ar to es domāju Eiropas kosmosa aģentūru. Uh, Šādā veidā mēs patiešām izvairīsimies no darbību un finansējuma dubultošanās, tāpat arī administrācijas dubultošanās. Kā jau es teicu, ļoti daudz, kas jau ir nu, pateikts, tāpēc es nevēlos kavēt jūsu laiku, ir jau vēls, taču es labprāt eh, sadarbošos arī tālāk ar Prodī kungu, pārstāvot eh, Eiropas konservatīvos Uzskatu, ka šī programma ir patiešām noderīga, un mēs esam to ievirzījuši pareizā gultnē. Paldies! Thank you, Mr. Tosanov. Paldies, Tošinovska kungam. Kā jūs zināt, šis, tas ietiek skatīts 49. panta kārtībā, tāpēc mums ir arī uh, referents no budžeta komitejas un tā ir Karvaļo kundze, kura ir arī šīs komitejas locekle. Dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, referenta kungam un arī visiem ēnu referentiem. Pārsvarā piekrīt visam, kas šeit izskanēja. Gribēju tikai īsi komentēt no budžeta puses. Un no budžeta puses ir tā, jūs zinat, ka ir īpaši atlikts budžets 3,7 miljoni 2011. gada cenās, tas ir DFS jau atzīmēts, iezīmēts. Un budžeta komitejā mēs gribam darīt visu, lai šai programmai būtu attiecīgi pietiekams finansējums. Un tajā pat laikā, lai šī programma arī aizsargātu citas Eiropas programmas. Tātad budžets ir fiksēts un mēs esam jau teikuši mūsu mūsu atzinumā, ka, ka ja būs kaut kas papildus vajadzīgs, tad šeit vajadzēs to finansēt no starpības starp pašresursiem un DFS noteikto summu. Tāpēc mm, tas ir darīts, lai mēs nepaņemtu naudu no citu budžetu projektiem, no, no citu projektu naudas. Tas ir ļoti svarīgi mums budžetu komitejā. Otrkārt, tas ir līdzīgi tam, ko teica jau kolēģi, šeit ir runa par pārvaldību. Komisijas priekšlikums joprojām šai ziņā ir vājš, neskaidrs, un mēs gribētu stingrāku pārvaldības modeli. Un vēl mēs gribētu, lai būtu vairāk informācijas sniegts Eiropas parlamentam, lai parlamentam var būt tāda svarīgāka loma šai ziņā. Un arī komisijai saulēcīgi ir jāsniedz informācija, eh, ir tīpaši par riska pārvaldību, izmaksām, finansējumu grafikiem un tā tālāk. Eh, paldies, Kavaljo kundzei, un vēl Un vēl viens deputāts grib izteikties. Paldies, Glantas kungs. Es gribētu pateikties Prodī kungam vispirms gribētu. Nav Romano, bet Vitorio, es atvainojos. Bet es zinu, kādreiz bija viens Romano Prodī arī. Vitorio tātad. Un es gribēju vienkārši pasvītrot, par ko mēs šeit runājam. Mēs runājam par finansējumu, tagad ir precizētas definīcijas. Eiropas nodokļu maksātājiem nevajadzētu jāizjūt, ne, nevajadzētu izjūt šo apgrūtinājumu, jo otro reizi mums ir jāatrod kompromisi, lai mēs ne sabojātu eksistējušos modeļus. Mums ir jāizmanto Eiropas globalizācijas fonda līdzekļi un tad vēl par datu apmaiņu. Tas ir cits jautājums, teiksim, kad mēs mainamies ar datiem, ar informāciju, ar uh, ASV. Ir ļoti labi, ja šāda apmaiņa notiek brīvi, būs virzienā, bet kas tie par datiem būs, ar kuriem mēs mainīsimies? Kas tie tādi? Un vai nebūs tā, ka mēs dodam prom vairāk nekā saņemam pretī? Tas nebūtu pareizi. Satelīta radāra stacijas, e, piemēram, šāda veida iekārtas, ja mēs gribam izmantot šo infrastruktūru, tad, ja mēs esam Kopernikus, tad šos datus vajadzētu gūt katru nepatraukti 24 stundas. Un tas ir ļoti interesants aspekts. Es, es labprāt gaidīšu nākamo sadarbību. Es ceru, ka mēs pagūsim visu laikā un budžets arī būs adekvāts. Mēs negribam, lai būtu kaut kāds budžeta problēmas. Jā, Glante, Un... Paldies eh, Glandes kungam, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Uh, yes, good afternoon. Um... Jā, labdien visiem. Vispirms es gribētu pateikties Prodī kungam par šo ziņojumu. Viņš ir tiešām šeit apskatījis ļoti daudz interesants lietas, par kurām mums vajadzētu uh, pārunāt, padomāt un. Um, Rodīkungs ir paņēmis atsevišķu normas no, no GNSS regulas, un tas ir ļoti labi. Un faktiski tas arī palīdzēs mums panākt labāku vēlēšanos, eh, vienošanos ar padomi. Ļoti ceru, ka abas institūcijas panāks kopsaucēju šajā jautājumā. Tad vesela rinda runātāji eh, vēl runāja par to, ka budžets ir samazināts salīdzinot ar to, ko komisija ir prasījusi iesākuma. Eh, kamēr Mēs, jāsaka, mēs neesam īpaši apmierināti ar šādu situāciju. Mēs esam ar es jau runājuši par šo jautājumu un esam atraduši iespēju atlikt zinātnes aktivitātes. Viņi piekrita sniegt 1,6 miljārdus eiro un ar šiem tātad papildus pasākumiem mēs varēsim nofinansēt visu programmu. Tā ir ļoti jauka informācija un pat, ja nākamās paudzes tehnoloģija attīstība būs atlikta uz, uz nākamo dekādi. Runājot par datu politiku, šīs te apusējās apmaiņas princips ir kaut kas tāds, ko dzīvējuši vairāki runātāji, un komisija nevarētu to atbalstīt, jo šādā ziņā iegūst tikai Ķīna. Ķīna ir vienīgā valsts, kurai ir satelītu sērija. Un rezultāts būtu tāds, ka Eiropas tirgu pārpludinās Ķīnas dati un mūsu aktivitātes samaz, samazināsies, jo bez maksas parādīsies dati no Ķīnas, tāpēc mēs gribētu brīdināt nu, par šādu iespēju. Un vēl gribētu arī paturēt prātā mūsu attiecības ar ASV. ASV jau vairākas gadsimtus sūta šāda veida datus uz Eiropas Savienību bez maksas, neko neliek maksāt, un būtu ļoti grūti tagad apgriezties otrādi un teikt, nē, tagad vajadzēs maksāt. Piekrītu Glant, Glantis kungam, ka datu kvalitātei ir jābūt salīdzināmai, un pirms mēs vienosimies par jebkādu datu apmaiņu ar ASV. Mēs šo jautājumu izpētīsim un mēs nodemonstrēsim, ka datu vērtība tiešām ir salīdzināma. Un vēl mēs domājam, ka šos datus būtu jādod par brīvu bez maksas. Paldies! Paldies komisijai! Un tagad prodīkungam vārds kopsavilkumu izdarīšanai. Eh, eh, Paldies, kolēģis. Gribētu pateikties jums visiem. Jūs esat tiešām izpētījuši visus šos grozi, visus šos priekšlums eh, ļoti dziļi, un es esmu optimistisks. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos šajā īsajā laika periodā. gribētu pasvītrot, ka Kopernikus, kā GMS tīkls, ir kaut kas ļoti svarīgs. Jāsaka, es līdz šim īpaši neinteresējos par kosmosu, bet tagad, būdams vides komitejas loceklis, vai arī vidas komitejā deputāti ir runājuši par to, uh, kā izvērtēt oglekļa piesaisti, cik, cik daudz piesaist ogleklu mešs. Tā tad ir tādas tehnoloģijas, kā izmērīt šos lielumus. Tad, piemēram, šeit skaidri redzams, ka GMSS un Kopernikas programma varēs ar šo lietu nodarboties, proti te ir konkrēts instruments, konkrēts pielietojums. Un tas ir ļoti labi. Tu varēsi izmantot kā instrumentu emisiju apmaiņas schēmā, varēs arī savākt vajadzīgos datus, lai novērtētu klimata pārmaiņas. Varēs plaši izmantot šāda veida datus, un tam būs vitāla nosīme. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šis instruments būtu gatavs lietošanai pēc iespējas ātrāk, lai tas kļūtu pieejams visiem interesantiem kas ir gatavi darboties uz apusējības pamatiem. Protams, tāda apusējība nenotiks vienlaicīgi un uzreiz. piemēram, sadarbībā ar Amerikas Savienotām valstīm ļoti bieži esam devuši prom datus bez saņemšanas atpakaļ. Varbūt ir kaut kā dažkārt tāds labo manieru jautājums. Bet mēs strādāsim pie šie jautājumi visi kopā, un ļoti svarīgi ir strādāt ātri. Lai mēs varētu pabeigt šo dokumentu šī parlamenta mandāta laikā. Tas būtu ļoti svarīgi Tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, un tam jābūt gatavam pēc iespējas ātrāk. Paldies! Thank you very much, Mr. Prodi. And... Paldies, Prodi kungs. Un tagad es gribētu jums pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. oktobris, otra diena, pusdienas laiks, un tas viss šai sanāksmē. Un nākamā sanāksme mums būs 4. novembrī pulkstens trijos pēcpusdienu. Un 5. novembrī 9. no rīta šeit Briselē. Liels paldies visiem jauku vakaru un koordinatoriem vajadzētu palikt zālē. Empty the room for everyone who's not allowed to be in here.